tikai izglītība, bet arī izglītības partnerības nākotnē. Paldies, Takaškungs, par jūsu konstruktīvo ziņojumu. Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu nobeigumu vārdiem! Un tad ar šo mēs esam pabeiguši izskatīt šo jautājumu. Ir paredzēts rīt pusdienlaikā balsot par šo jautājumu. Un pēdējais jautājums, kas šodien jāizskata, ir tik auskundzes ziņojums konkurētspējīgs vienotās vienotais digitālais tirgus, e-pārvalde kā virzītājs spēks. Un pirmā mums runās referente Tikau Konz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. 2010. gadā Eiropas komisija apstiprināja Eiropu 2020 stratēģiju, kurā runa gāja par viedu, ilgtspējīgu un noturīgu attīstību un ekonomisko pārvaldību. Un viena no septiņām iniciatīvām bija digitālā programma Eiropai. Tā ir stratēģija kas paredz izmantot potenciālu, ko nodrošina digitālo tehnoloģiju straujā attīstība. Parlaments atbalsta e-pārvaldīgas 2000 2015. gadam paredzēto e-pārvaldību Eiropas stratēģijai un arī paredzēto Eiropas eh, publiskajai pārvaldībai paredzēto ideju un to iekļaušanu Eiropas politikās. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par e-pārvaldību, eh, savietojamības, pārobežu, tirdzniecības un arī iekšējā tirgus gaismā. Tā kā Tas e, atspoguļo 16% no Eiropas IKP, un tā kā mazie un vidēji uzņēmumi ir apmēram 99% no visiem uzņēmumiem, no visiem uzņēmumiem tad būtu jāveicina arī valsts un publisko iepirkumu elektroniska īstenošana. Ja šī sistēma labāk darbotos, tad tā noteikti veicinātu izmaksu samazināšanos par 30% publiskajos iepirkumos. Bet neskatoties uz to, 14 un 12 dalību valstis šobrīd mēģina izveidot šādu publiskā iepirkuma ideju. Austrijā, Dānijā, Igaunijā, Irijā, Zviedrijā un apvienotajā karalistē šīs valsts vēlas padarīt elektronisko, eh, elektronisko rēķinu obligātu. Un tas ir paredzēts līdz 2016. gadam. Runājot par elektroniskajām identitātes kartēm un citām sistēmām, tad tas ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai e-pārvaldībai un tās savstarpējībai Eiropas līmenī. Dalību valstīm vajadzētu pārskatīt savas prasības elektroniskā paraksta prasību ziņā un samazināt pilnīgi visus šķēršļus, kur vēl joprojām ir pārobežu tirzniecībā. Komisijai pēc iespējas ātrāk vajadzētu izstrādāt e-paraksta direktīvu, jo tas veicinātu savstarpējību dažādās identifikācijas sistēmās. Tāpat komisijai vajadzētu pieņemt arī lēmumu par savstarpējās atzīšanas sistēmu, autentifikācijas un elektronisko parakstu jomā. Parlaments uzsver to, ka pārobežu elektroniskajiem pakalpojumiem vajadzētu tikt iekļautiem dažādos e, programmatūru nodrošinājumos Eiropā. Mums vajadzētu modernizēt mūsu e-pārvaldības infrastruktūru un arī publisko pakalpojumu pieejamību tiešsaistē. Šādas pārvaldības izveidošana būs eh, Eiropas Savienības kritisko infrastruktūru aizsardzības pamatā. Mēs atbalstam tādu sistēmu kā EIDM, PKI, CSP un citu sistēmu izveidošanu Eiropā, un tas veicinās eh, e-pārvaldes risinājumus. Parlaments atbalsta arī tā saucamo Eiropas apvienojošo projektu, kuram ir paredzēts 9 miljārdu eiro finansējums plašjoslas interneta nodrošināšanai. Eiropas Savienojamības mehānisma projekts ir paredzēts tādu infrastruktūru izveidai, kuri paredzētu elektroniskās identifikācijas, e-justīcijas un ar muļķu saistīto pakalpojumu veicināšanu, kā arī nodrošināt sadarbspēju un lai sektora infrastruktūra saistītās izmaksas Eiropas mērogā, sasaistot dalību valstu infrastruktūras. Paldies! Paldies par jūsu ievadu vārdiem, un tagad lūdzu brīvais mikrofons. Septiņi deputāti ir pieteikušies un Papa Nikolaus pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu referentei. Un runāt par šo tēmu vispirms jārunā par dažām vispārīgām lietām. Ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ietekmē arī mūsu nākotnes politiku šajā jautājumā. Šodien ir tā, ka mums ir diezgan sarežģīta ekonomiskā situācija. Un tāpēc atsevišķās dalību valstīs ir jā, jāpārveido situācija. Ir diezgan liela atšķirība. Es šeit nerunāju tikai par vispārīgo budžetu politiku vai arī par uh, bezdarba līmeni. Es runāju arī par iespējām, par konkurētspēju. spēju Piemēram, ja kādā valstī jaunās tehnoloģijas tiek izmantotas ļoti plaši, ja to var izmantot uzņēmēji darbībā, tad, tad tas ir jāsaprot. Šīs tehnoloģijas ir absol absolūti izmantojamas tieši konkrēts dalību valsts ietvaros. Piemēram, kohēzijas fondu, jā, šeit ir pieejami miljārdi, bet šeit ir ļoti svarīgi izmantot paraugu praksi. Paldies! Bazēsku kundze, lūdzu! Vă mulțumesc, domnule președinte. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt manu kolēģi Tikau kundze ar šo lielisko ziņojumu. Šie digitālie pakalpojumi ļauj uzlabot eh, valsts pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem un privātpersonām. Tādējādi mēs uzlabojam efektivitāti, caurskatāmību valsts eh, struktūrās Šodien liela daļa no valsts pakalpojumu dalību valstīs saskarās ar lieliem izaicinājumiem. E-pārvaldība var novest pie šo pakalpojumu pārveides, varētu tos padarīt par pozitīvu faktoru ekonomikas un sabiedrības attīstībā. Jo ekonomika tā var attīstīties, mēs varētu labāk risināt visus izaicinājumus šādā veidā. Es uzskatu, ka Eiropas e-pārvaldības joma ļaus mums konsolidēt vienoto tirgu, un es saprotu, ka šeit ir daudzas priekšrocības, ko mēs varam sniegt mazāk nodrošinātiem cilvēkiem. Lūdzu, Paškas kungs nākošais. Važenī pām precedējus. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, pirmkārt, vēlos teikt, ka es ļoti novērtēju mūsu referentes darbu. Viņa šo jautājumu izskatīja no jauna skatu punkta. Viņa runāja par informātikas standartiem, jo savstarpējība ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs runājam par to, ka uh, iestādēm ir jāsadarbojas. Ir ļoti svarīgi, lai operētāja sistēmas, kā arī programmatūra, ko izmanto mūsu iedzīvotāji, lai arī šeit būtu apstalu, absolūta savienojamība. Piemēram, tagad tiek izmantota Microsoft operētais sistēmas, arī Android, un atsevišķas programmas neizmant, netiek uh, pareizi izmantots ar konkrētam ierīcēm. Un tāpēc, ja mēs vēlamies tik tiešām panākt reālu rezultātu Eiropas Savienības līmenī, ir ļoti svarīgi, lai Uh, sistēmas komunicētu savā starpā un būtu patiesā savstarpējā savienojamība. Un tagad lūdzu Szegélyikungs. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő. Válság három dologra ráirányította minden. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji krīze ir novērsusi mūsu uzmanību. Pirmkārt, uh, Ir skaidrs, ka mums ir jāpātrina administratīvais process, mums ir jāsamazina birokrātija, ņemot vērā to, ko teica tikau kundze, respektīvi, ka vidējā līmeņa uzņēmēji ir vidēji 90% no visiem uzņēmējiem. Ir ļoti svarīgi digitalizācijas procesu un e-pārvaldes procesu veicināt. Tādā veidā mēs varēsim samazināt birokrātiju ziņojumā ir runāts par vienkāršojumiem un par nu, nepieciešamību nodrošināt savstarpējo sadarbību, bet es teiktu, ka Austrum Eiropā daudzos gadījumos atpalicība ir tik nopietna, ka e, vēl nav īstais laiks runāt par to, lai savstarpēji sistēmas varētu sadarboties. Vēl viens svarīgs aspekts ir datu aizsardzība, jo tā ir svarīga mm, gan uh, iedzīvotājiem, gan arī iestādēm. Mikulāška kungs tagad lūdzu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedā, vážený pán komisār, kolegyne. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījami kolēģi. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, par ko šeit runā mūsu referente, tie kļūst par mūsdienu dzīves ikdienas tehnoloģiju, un ietekmē arī uzņēmē darbību. 5% no Eiropas Savienības IKP uh, rada tieši informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Es uzskatu, ka šim sektoram ir vēl lielāks potenciāls, kas šobrīd netiek līdz galam izmantots. Jo digitālajā tirgū joprojām ir daudz grūtību. It īpaši pārobežu sadarbības jomā. kad tiek sniegti pakalpojumi pāri robežam, jo pat atsevišķās dalību valstīs uh, trūkst savstarpējas sadarbspējas. Un runājot par plašo iekšējo tirgu, tad atšķirības ir vēl lielākas. Tagad lūdzu Odikums. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties kolēģei Tikau par milzīgo darba apjomu, ko viņa ir eh, ko viņa ir eh, ielikusi šā ziņojuma sagatavošanā. Pāris komentāru. Vispirms mums ir jābūt pārliecinātiem un jādara viss iepriek iespējamais, mm, lai mēs varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas pēc iespējas efektīvāk. Es eh, vēlētos arī uzdot jautājumu vairākiem deputātiem, piemēram, par to, ka, lai konkrēts jaunākās tehnoloģijas darbotos, tam ir jābūt konkrētam programmu nodrošinājumam un arī datoru nodrošinājumam. Pie tam e-pārvalde un pārvalde vispār valsts līmenī šobrīd kļūst ar vien sarežģītāka. Vienlaicīgi uzņēmumi un iedzīvotāji vēlas, lai pārvalde viņu izpratnē būtu pēc iespējas vienkāršāka. Šobrīd daudz uzņēmumu darbinieki vēlētos strādāt no mājām, un tam ir nepieciešama plasjoslas internets. Paldies, tagad lūdzu Kelikungs. Es e, vēlētos e, izteikt savu atzinību tik augu kundzei, kura tiešām ir apkopojusi to, kādā veidā Eiropai vajadzētu strādāt pie šiem jautājumiem. Eh, varbūt eh, vajadzētu pieminēt eh, tos momentus, kurus tik augu kundze jau šeit ir uzsvērusi. Tātad e-pārvalde mums rada būtiskas iespējas gan muitas dienestā, gan arī tiesību sargājošajās iestādēs, valsts pārvaldē, veselības apkalpē, un vajadzētu runāt arī par e-komerciju. 75% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem darbojas iekšējā tirgus ietvaros, un 70% eh, darbojās vienas valsts robežas ietvaros. Un kā jau Odīkungs pirms manis runājošais teica, ir ārkārtīgi svarīgi nodibināt iet un izveidot ļoti labu savienojošu platjoslas internetu tīklu. Un tad mums izdosies izveidot vienotu digitālo tirgu. Prieksēdētājs, paldies! Un pēdējais runātājs Matūs kungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs e-pārvalde kā virzītājs spēks ļaus um, uzlabot Eiropas pārvalde, samazināt izmaksas, veicināt mobilitāti reģionus, reģionu vie, eh, tuvošanos viens otram. Un es esmu pārliecināts, ka tas veicinās gan caurskatāmību, gan arī samazinās birokrātiju un administratīvo slogu. Patiesībā būs dalība valsts, kurās tas būs sinonīms administratīvajām reformām un administratīvās logas samazināšanai. Tas noteikti atvieglos un vienkāršos administratīvās sistēmas. Vajadzētu izveidot arī konkrētus noteikumus valsts iepirkumam un standartizācijas procesiem, un tas attiecās arī uz elektroniskā paraksta leģitimizāciju, un arī uz e-pārvaldes leģitimizāciju. Noteikti, ka būs e, problēmas ar šo projektu īstenošanu, un ar to saskarās arī mana valsts. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu izveidot e, pārobežu sadarba spēju šo projektu ietvaros. Paldies, un tagad nobeigumā lūdzu komisāru Levandovski. Ziņojums par e-pārvaldību, ko sagatavojas tikau kundze, ir ārkārtīgi svarīgs un nāk tieši laikā, un tur ir runāts par e-pārvaldību digitālā darba plāna ietveros saistībā ar 2020 stratēģiju. Mēs tikai varam piekrist, ka tas ļaus mums modernizēt, vienkāršot publisko valsts sektoru, padarīt to daudz efektīvāku izmaksu ziņā un arī draudzīgāku lietotājiem. Jūs pareizi norādījāt, ka šī sektora nozīme ir ārkārtīgi svarīga. Šeit mēs runājam par 5% no IKP, par 660 miljardiem tirgus vērtību un citām lietām. Un tas, protams, arī veicina 50% no visas, visa produktivitātes pieauguma. Mēs redzam, cik liels tad ir tas potenciāls. Uh, un cik liels tas varētu būt, ja visi šķēršļi tiktu nojaukti, eh, piemēram, pilsoņiem un uzņēmumiem. Piemēram, pilsoņi varētu eh, šajā online režīmā piekļūt pakalpojumiem citās valstīs. Eiropas Savienība, Eiropas komisija mēģina darīt visu, lai darbības plāns tiktu uh, ieviests līdz 2015. gadam un līdz 2012. gada jūnijam tiktu iesniegts plāns par e-parakstu un citām lietām. Tas noteikti veicinātu savstarpējos savietojamību, efektivitāti, ļautu nojaukt barjeras un arī izveidotu savstarpējo pakalpojumu atzīšanu, e-parakstu sistēmu un tā tālāk. Uh, Es atzīstu arī, ka jūs esat iegulvus, ieguldījusi lielas pūles e-rēķinu sistēmas virzīšanā, bet nu mums ir jāsaprot, kādas prasības, kādas, kas ir nepieciešams maziem un vidējiem uzņēmumiem un kāds ir likumdošanas ietvars. Mums ir jāicina dalībvalstis būt ambiciozām un ieviest e-rēķinus e, valsts iepirkums sistēmā līdz 16. gadam. Bet, nu, protams, tam visam ir nepieciešams finansējums. Piemēram, saistībā ar e-iepirkumu, identifikācijām, e-justīciju un citām lietām. Un tas, protams, ir saistīts arī ar Connect Europe uh, sistēmu. Mēs vēlamies nodrošināt digitālu vienoto tirgu Eiropā, kas būtu draudzīgs lietotājiem. Paldies! Paldies par jūsu nobeigumu vārdiem un varam pabeigt debatas. Ir paredzēts balsot rīt 12.00. Šodienas sanāksme ir beigusies. Turpinājums ir piekdien 2012.